Pan Przewodniczący! Koleżanki i koledzy, Panie i Panowie. Dāmas un kungi, es gribētu jūs visus sirsnīgi sveikt darbā pēc vasaras brīvdienām. Es ceru, ka jūs visi esat labi atpūtušies lai gan šīs brīvdienas bija ļoti atšķirīgas salīdzinājumā ar iepriekšējos gados piedzīvotajām, notika daudz dažādu notikumu Eiropas Savienībā un tāpat arī citur pasaulē. Es nemitīgi sazinājos ar Poliju,